So, meine Damen. Dāmas un kungi, protokols un uh, sanāksmes pieņemtie protokoli 24. jūnija ir pieejami. Vai kāds par to jums iebilst? Uh, iebildumu nav, līdz ar to protokols ir pieņemts. Verhofstāt kungs, jūs vēlaties izteikties par reglamentu? Poštovani gospodine predsjedniče, mhm. želim vam se zahvaliti na riječima koje ste... Es vēlētos pateikties jums par tikko paustajiem atbalsta vārdiem, bet arī es gribētu izmantot iespēju, lai piedāvātu caldē grupas vārdā saskaņā 51. reglamentu pantu pieņemt vienotu rezolūciju pār Srebrenicu. Tāpēc es Aicinu to izdarīt ceturtdien no rīta, lai mums būtu pietiekami daudz laika debatēm un rezolūcijas pieņemšanai, ar kuru mēs varēsim pieminēt Srebrenicas upurus. Tāpat mēs pieminēsim visus bijušās Dienvidslāvijas karu upurus un mēs varēsim atvērt jaunu perspektīvu Rietumu Balkāniem, kā jūs sacījāt to priekšsēdētāji savā runā. Mums šī rezolūcija ir vajadzīga un pasaulē tāda ir vajadzīga no parlamenta puses. Paldies! Es ieteiktu, ka pēc tam, kad mēs eh, runāsim par darba kārtību ceturtdienā, tad mēs varētu runāt par šo punktu. Tad es eh, vēlreiz jūs lūkšu izteikties. Vai tā varam darīt? Harms kundze, jūs pieteicāties par reglamentu runāt. Priekšstādātāja. Cienījamie kolēģi, šī nedēļa ir tāda, ka noteikti to dominēs eh, diskusijas, kas izriet no Grieķijas referenduma. Un es domāju, ka Grieķija un Eiropas Savienība kopumā atrodas ļoti sarežģītā situācijā. Jā, kas pēc tā novedis debats Eiropas parlamentā, kas brīdināja, ka var būt šāda attīstība, to visu var izlasīt. Uh, Var izlasīt arī, ko Mārtiņš Šulc kā politiskās grupas priekšsēdētājs un vēlāk kā parlamenta priekšsēdētājs par to ir teicis, lai mēģinātu aizkavēt šāds notikums, kas tagad ir pareizi, kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Manuprāt, vissvarīgākā loma Eiros parlamentam, kas ir parlaments, ko vēl tieši Eiropas eh, pilsoņi Eiropas ziemeļos un dienvidos, rietumos un austrumos, mūsu loma ir eh, tagad eh, celt tiltus un veidot tādu situāciju, kas mūs izvest ārā no šādas situācijas. Un gribētu teikt, eh, Šots kungs, ka man nav viegli to teikt, jo es Eiropas Savienības piektajā prezidentā, es lieku ļoti lielas cerības uz viņu. Es uzskatu, ka manai politiskai grupai ir taisnība, ka tas veids, kā jūs kā parlamenta priekšādātājs, jūs iejaucāties uh, debatēs par Grieķiju, tas bija nepareizi, tas bija bezatbildīgi. Nevis tādēļ, ka jūs atbalstījāt jā, ne jau tādēļ, ka jūs atbalstījāt jā, bet tādēļ, ka jūs uh, aicinājāt uh, uz nepa Īstenot nepareizu rīcību jūs eh, veicināt konfrontāciju Grieķijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Un gribētu jums tagad pateikt, ka es uzskatu, ka jūs nesat tas cilvēks, kurš eh, aktīvo lomu Eiropas parlamentā uh, eh, veiktu Eiropas parlamenta vārdā. Es gribētu jūs aicināt atturēties, jo tas kaitējums, kuru jūs esat panācis Eiropas parlamentam, uh, Tas ir lielāks nekā labums, kuru jūs tagad vēl varat sasniegt. Ich nehme an, Frau Zimmer. Jā, es pieņemu, ka jūs vēlaties uh, izteikties uh, pareizi. Jā, saka Cimers kundze. Jā, mēs pagājuši nedēļa. Uh, Dimitris Papademulis, kā vicepriekšsēdētāju un es kā politiskās grupas vadītāja GOE NKL jums jau uzrakstījām vēstuli un protestējām pret to, ka jūs eh, pagājušās nedēļas sākumā aktīvi kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājs eh, ietekmējāt, iejaucāties referenduma norisē. Mūsuprāt, tas, tam tā nevajadzētu būt, ka Eiropas parlamenta priekšsēdētājs tā ir vienīgā institūcija, kas ir tieši vēlēta ka šis priekšsēdētājs iejaucas demokrātiskā lēmuma procesā kādā no dalību valstīm. Jūs nedarījāt to tad, kad bija runa par Skotiju. Jūs nedarījāt to referenduma laikā Niderlandē. Nu, labi, tur jūs nebijāt vēl priekšsēdētājs, bet arī citos gadījumos. Nekad vēl nav bijis šajā Eiropas parlamentā priekšsēdētājs, kurš paziņo, ka uzsāks kampaņu, kas pasludina par mēķi iejaukties uh, un cīnīties par jā, un vienlaikus eh, paziņo, ka kāda valda beigs savu darbību, un kas paziņo, ka šo valdību jānomaina tehniskai valdībai, kas vienlaikus arī paziņo, ka vēlēts prezidents, tas ir, viņš ir manipulātors, demagogs. Manuprāt, eh, tas nav saistīts nekādā veidā ar jūsu atbildību, jo jūsu uzdevums ir gan iepriekšējā sasaukumā, gan arī šajā sasaukumā ir uh, stiprināt parlamenta tiesības, bet jūs nesat saņēmis mūsu atbalstu, lai jūs varētu domāt, ka jūs esat parlaments. Jūs neesat parlaments. Jūs esat no mums saņēmis uzdevumu. Mums neviens nejautāja, kāda ir mūsu nostāja, un tas ir tieši būtiskais punkts. Es jūs aicinātu nākotnē tā vairs nerīkoties, jo tas nav priekšēdētāja pienākums. Un katrai tautai ir tiesības referendumā lemt par sev svarīgiem jautājumiem, par tiem balsot. Un mēs, kā Eiropas parlaments, kā demokrātiski vēlēta institūcija, mums ir jāaizsargā demokrātija. Nevar būt tā, ka Eiropas Savienībā vēlētāji ir kļuvuši par vājāko ķēdes posmu. Ir jābūt iespējai diskutēt arī par alternatīviem priekšlikumiem un arī par tiem balsot. Es jūs aicinātu aktīvi izpildīt šāda veida pienākumus priekšsēdētāji. Jums ir jāatgriežas savā īstajā uzdevumu laukā. Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, protams, ka ļoti daudz kolēģi ir pieteikušies izteikties. Un tā ir sarežģīta situācija, jo reglaments šeit eh, neparās debates par šo punktu. Un es jau to nevaru tagad arī vienkārši pabeigt. Jūs tagad saņēmāt eh, vairāk laika nekā parasti par reglamentu. Tas būtu bijis iespējams. Jums tagad vajadzētu padomāt, vai šeit mēs vēlamies debates. Esmu drusku pārliecināts. Kad ir runa par Ungārijas valdību, tad eh, es tiek aicināts ar visiem līdzakļiem pārstāvēt parlamentu. Uh, Jā, es neesmu sapcīt prasījis kāds vādības atkāpšanos. Jums tekstus vajadzētu izlasīt precīzi, pirms jūs eh, šeit raidāt saucienu skaļu zālē. Jums vajadzētu tagad precīzi padomāt, vai jūs vēlaties tagad. Eh, es gribētu pajautāt vēlreiz. Lūdzu, Verhofstadt kungs. An, uh, on... Man ir jautājums attiecībā uz trešdienas debatēm. Vai es varu to darīt tagad? Es to varu darīt trešdienā vai tagad. Debats eh, par Grieķiju. Jā, tūlīt mēs par to runāsim. Mēs tūlīt runāsim par darbu kārtību, tūlīt būs par to runa, un tad es jums tur došu vārdu. Vai kāds vēl vēlas izteikties? Tas ir nišķēf. Neviens nevēlas. Labi, paldies. Pitā, pitā. Lūdzu, Pitēlis kungs. Pitā, zē. Ma io non penso, Presidente. Priekšsēdētāji. esot eh, ievēlētam parlamentu priekšsēdētājam eh, nenozīmē atsacīties no tiesībām izteikties. Vēl pavisam nesen es biju kopā ar Mārtiņu Šulcu publiskas uzstāšanās reizē, un es vienmēr dzirdēju Mārtinu Šulcu nākam klajā ar konstruktīviem priekšlikumiem. Viņš mēģināja meklēt vienmēr risinājumus. Tā tas bija arī šoreiz, lai mēģinātu glābt Grieķiju. Viņš arī pauda savu solidaritāti ar Grieķijas pilsoņiem. No savas puses, ņemot vērā visai sarežģīto situāciju Eiropas institūciju vēsturē, Es uzskatu, ka nav pareizi meklēt tādus mērķus, kuri nav īstie mērķi. Mēģināsim strādāt, lai Eiropas Savienība, lai Eirozona izkļūtu no e, šīs turbulences zonas. Es apliecinu sociāldemokrātu apņemšanos darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai glābtu Grieķiju lai panāktu to, lai Grieķijas valdība turētu savus solījumus un aizstāvētu Eiropas principus, it īpaši solidaritātu. Nevajag zaudēt enerģiju šajā polemikā attiecībā pret vienu personu, kas savas prezidentūras laikā ir vislabākajā veidā aizstāvējusi Eiropas parlamenta prestīžu un autoritāti. Paldies! Paldies! paldies. Vairāk neviens nav pieteicies. Uh, ir